Kolēģis, good morning! If... Labrīt, kolēģi! Varbūt varētu sākt sanāksmi. Es jums pastāstīšu par to, kā mums vakar gāja koordinātoru sanāksmē. Es jums pastāstīšu arī par to, kādu lēmumu, lēmumu tika pieņemti tur. Vispirms runājot par referentiem un par ziņojumu autoriem, koordinātori savā sanāksmē vienojās ka runājot uh, par līgumu ar Austrāliju par PNR reģistru, tur mēs neko nedaram par otro punktu, par daudzgadu finansējumu jūras aģentūrai atkal rīcības nebūs, bet mēs lūksim referentam Fleckensteinam uh, ņemt vērā šo ziņojumu viņa konkrētajā darbā. Uh, tad 2010. gada aktivitātes eh, un arī vides un trokšņu direktīvas īstenošana. Tur neko nedaram, rīcības nav. Tālāk eh, ir ekon komitejas pašinicīves ziņojums par nākotnes PVN. Es jums gribētu paziņot, ka šis darbs tiek veikts pamatojoties uz komisijas zaļo grāmatu. Tur ir ļoti daudz jautājumu par taksāciju pasažieru transportam. Un līdz 22. jūnijam koordinatoriem rakstiski ir jāsaka, vai viņi piekrīt tam, ka tiek rakstīts ziņojums par šo jautājumu, ņemot vairāk ekonu sanāksmi būs 19. septembrī. Tāpēc mēs lūdzam, lai koordinātori padomā un attiecīgi tad koordinātori, lai ziņo mūs pēc iespējas ātrāk. Tālāk brīfinga nauts par 2011. gadu koordinātori ir vienojušies par veselu rindu pētījumu 2011. gadā. Viens jautājums ir kontroli un īstenošana, pārskats par šīm lietām, tālāk sociālā likumdošana profesionālā ceļu transporta joma. Tad tālāk ietekme, kas izriet no sēra likumdošanas ieviešanas tehnoloģiskā iekārta. Tad attiecīgi aspekts, ko mēs pievienojam, ir NOX ieteksme. Tālāk nākamais pētījums - drošība gaisa kravu pārvadājumā un arī ekspres pasta pārvadājumā un arī starptautisko līgumu pārskats. Un koordinātori arī lēma, ka ja būs pietiekam daudz budžeta līdzekļu pēc visiem šiem darbiem, uh, Tad būs arī aktualizēts jūra velo tīkla pētījums, vēl spēja tīklu teikt. Mēs nolēmam vēl nesākt salīdzinošanu analīzi par lietotāju maksām. Mēs to atceļam, tāpēc, ka mēs strādāsim ar eiro viņetes direktīvu. Tālāk par likumdošanas institīvām. Es informēju koordinātoriem par to, kādi varianti uh, šeit ir. Ir iespējams lūgt komisijai, lai komisija nāk lejā ar likumdošanas priekšlikumu sakarā ar eksistējušiem noteikumiem, kas šobrīd darbojas. Mēs lūdzam, lai e, koordinātori apdomā šo lietu un varbūt apsvērš savās grupās un varbūt tad padomā, vai nepieciešams nāk lejā kādiem priekšlikumiem. Tālāk par komitoloģiju tur bija trīs tēmas. Mēs runājam par e, šķīdrumiem, rokas bagāžā. Tas ir pasākums vai projekts, ko mēs esam saņēmuši no komisijas. Šeit nebija iebildumi. Es lūdzu līdz 16. jūnijam, lai būtu iesniegti kaut kādi iebildumi. Tas nav noticis. Tā ir tāda procedūra ar kontroli un, un parlamentam būs iespēja arī celt iebildumus pēc teksta saņemšanas. Par pilotu licencēm N licenšu problēmu. Šeit eh, pasākumu saraksts tiks saņemts jūlija mēnesī un tika izlemts, ka ir jāieceļ viens no pastāvīgajiem referentiem saskaņā ar 88. pāntu otro punktu, tad kādā, tādā gadījumā, ja būs celti kādi iebildumi šī panta sakarā un ja koordinātori vairākums atbalstīs tādu šoli. Bet tā kā mēs neesam saņēmuši šos pasākumus, mēs nevaram ne iebilst, ne atbalstīt. Bet tad, kad lieta sāks kustēties, tad uh, šo lietu nodarbosies kāds no mūsu uh, diviem pastāvīgajiem referentiem. Par ITS ekspertu sanāksmi koordinātors saņēma informāciju par šo ekspertu sanāksmi. Pēc šīs sanāksmes eh, saruna tur, turpinājās ar Jensenes eh, darba personālu un arī ar citiem transporta speciālistiem par citiem jautājumiem drošības līgums par, ar Kanādu un Brazīliju. Te koordinātori piekrita rekomendācijai apstiprināt padomes tekstu par līgumu ar Brazīliju un arī ar Kanādu par civilās aviācijas drošību. Ir tika pasvītrots, ka šie lēmumi nodrošina uh, arī procedūru. Eiropas Savienība var modificēt no savas puses šo līgumu, tomēr tas nav precedents jebkādam nākamam tāda veida līguma. Tālāk bija ECR lūgums par pašinstīvas ziņojumu sakarā ar reģionāliem gaisa pakalpojumiem, gaisatības pakalpojumiem. Mēs koordinātoru grupā spriedām par šo jautājumu un nolēmām pagaidīt, līdz kamēr mēs spriedīsim par gaisa lidostu paketi. Un tad varbūt vajadzēs padomāt, vai šeit liksim akcentu uz lidostām vai pakalpojumiem. Un tad ECR grupā tātad vajadzēja apspriest šo jautājumu un attiecīgi atgriezties koordinātoru vidē ar atbildi uz šo te jautājumu. Atēnu konvenciju. Par to mēs runāsim jūlijā. Priekšsēdātājs informēja lēmumu, padoms lēmumu sadalīt šo lietu divās daļās saskaņā ar 10. pantu un 11. pantu. Tad Atēnu konvencijā bagāžas pārvedājuma ziņa. Un attiecīgi viena puse tad ir jūri komitejas ietvarā, un otra daļa varētu būt transporta komitejai. Es eh, ziņojumu projektu prezentēšu komitejai 11. un 12. jūlijas sanāksmē. Tālāk par kalendāru 2012. 2013. gadam. Koordinātori ņēma vērā šo piedāvoto kalendāru 2012. un 2013. gadam, un priekšsēdētājs norādīja uz to neparasto situāciju, kā aprīlī sāksies plenārsēde Strasbūrā no 12 no otrdienas līdz piekdienai un nebūs parastais formāts no pirmdienas līdz ceturtdienai. Tas ir dēļ pareizticīgo lieldiena. Tā tad tālāk. Mums bija diezgan dzīva e, debate par dzelzceļa paketes pārstrādāšanu. Un mums bija ārkārtīgi dzīva, ļoti dzīva diskusija, kā jau es teicu. Un tad koordinātori izlēma atcelt balsojumu komitejā e, līdz oktobrim. Oktobra transporta komitejā tad tiks balsots par to, lai grupas varētu izskatīt ka kādu 700 grozījumus, kas ir iesniegti un par kompromisiem, lai varētu izrunāt. Tas, lai mēs varētu panākt kaut kādu konsensu mūsu komitejā. Tā tad tagad šķiet, ka mēs balsosim par šo dzelzceļa paketes rekāstu 10. 11 oktobrī. Tālāk eh, aviācijas drošības ziņojums, degrandes ziņojums. Es lūdzu, lai koordinātori pārunātu ar grupu vadītājiem, lai nodrošinātu, ka te grandes ziņojums eh, parādās jūlija plenārsēdes darba kārtībā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka priekšsēdētāja vietnieks Kallas tieši piedalīsies šajā plenārsēdē. Un šī komiteja ir lūgusi, lai viņš izsaka paziņojumu par šķīdrumiem. Mēs ceram, uh, ka šis paziņojums varētu kļūt arī par daļu no konteksta par Degrandes ziņojumu. Tālāk delegācija vizītes 2012. Eh, gadā mēs nu, esam vienojušies par divām vizītēm no delegācijām. Viens ir uz Hamburgu. Maisners kundze no Alde koordinēs un Danielis kungs arī. Un vēl trešais nāks no PPE puses. Tad eh, viņi noteiks kādu delegācijas vizīti, viņi gribēs atbalstīt. Lūk, tāds ziņojums no koordinātora puses. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es pieņemu, ka tas ir pieņemts. Un Fidānzī, kungs, vai jums ir kaut kas par reglamentu sakāms? Italiana paldies Itāļu delegācijas vārdā un EVP grupas vārdā. Es gribētu izteikties paziņojumu. Mēs pēc dažām minūtēm uh, runāsim par līgumu ar Brazīliju. Tas ir ļoti svarīgs lēmums. Un pēc nesniem lēmumiem, ko pieņēmusi Brazīlijas valdība, Batistī gadījumā, uh, izraidīšanas jautājums, viņi ir atteikušies atbrīvot kādu cilvēku. Un es gribētu paust šo lietu un saistībā ar to darbu, ko ir veikusi Tikau kundze un arī ēnu referenti. Es gribētu pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem par darbu, bet mēs negribam atbalstīt tādu valsti, kas ir rīkojusies pret kāds Eiropas Savienības dalībvalsts interesēm, kas nav arī uh, uzklausījusi parlamenta lūgumu izraidīt Batistī. Tas kaut kas nepieņēmums ir no manas puses. Paldies, Vidānza kungs, vai mēs tagad varētu pāriet pie balsošanas. Vispirms es gribētu, lai jūs pārbaudat, ka jums ir balsošanas kartes un ka tās ir ieliktas balsošanas iekārtās. Un tagad jūs noteikti gribēsiet pārbaudīt lai pārbaudītu, vai EPP negrib iebāzt kādu vienu lieku balsi, ko viņi parasti dara. Un tagad mēs sākam pārbaudīt balsošanu, vai, jūs, vai jums visiem ir balsošanas kartītes. Have you got an assistant who can go and run and find you? Varbūt jums ir asistents, kas varētu jums palīdzēt atrast kartīti. Ok. Vote is closed. Un beidzam balsot. Kastinis kungs, vai viss ir pareizi, viss ir labi? Mēs arī attiecīgi ņemsim vērā tu, tā kunga viedokli, kas sēž bez kartiņas, Tisonī kungs arī. Labi, tad sāksim. Pirmais ir tikau kundzes ziņojums par ES un Brazīlijas nolīgumu par civilās aviācijas drošību. Tas ir viens vienīgs balsojums. Sākam balsot. E, tas ir balsojumi ar iekārtām, ar balsošanas kārt, iekārtām. Tā ir, tas ir beigu balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un 3, 4 ir pār, kopā ar Solī kungu viens ir pret. Mēs nevaram tagad uzminēt, kas tas ir. Un viens ir atturējies. Divi ir pret un neviens nav atturējies, tāpēc šis ziņojums ir pieņemts tikau kundzei. Ok. Labi. Tālāk ziņojums par turismu. Eiropa turistu apmeklētākā vieta pasaulē. Tas ir Fidanzas kunga ziņojums. Pēc minūtes arī sekretārs apstiprinās, vai es visu pareizi daru, vai pareizā kārtībā ņēmu šos ziņojumus. Tas ir balsojums par pašiniciatīvas ziņojumu Eiropa turista apmeklētākā vieta pasaulē, jaunas Eiropas turisma nozares politiskās pamatnostādnes, Devi Danzokungs ir referents. Pirmais grozījums no Tikāo kundzes, kurš pār? Pret atturs noraidīts. Otrais grozījums, kurš pār pret atturs pieņemts. Trešais grozījums Danēlis kunga, kurš pār pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš ir pār pret atturs pieņemts. Tālāk par paragrāfiem par punktiem. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur divi, kurš par pret atturs pieņemts. 29. grozījums ir nākamais. Kurš ir par? Pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss, kurš pār pret atturs pieņemts. 37. 4. paragrāfs, kurš ir pār pret atturs pieņemts. 38. grozījums Brepola un Vidānzes kunga grozījums, kurš ir pār pret atturas pieņemts 39. kas pār pret atturas pieņemts 41. kas pār pret atturas pieņemts 42. pār <clears throat> pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas ir par pret atturs pieņemts. 51. te Grandes kunga grozījums, kas ir par pret atturs pieņemts. 52. par pret atturs pieņemts. 53. par pret atturs pieņemts. 54. par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 5, kurš ir pār pret atturs pieņemts. Sestais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 71. Degrandes kunga iesniegtais, kas pār pret atturas noraidīts 73. pār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 pret atturs pieņemts 80 par pret atturs pieņemts kompromiss 7 par pret atturs pieņemts kompromiss 8 par pret atturs pieņemts <clears throat> 75. ar mutisko grozījumu, kas ir ierakstīts, ko iesniegusi zaļā grupa. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. 159. Barinesko iesniegtais pirmā daļa atkrīt, tagad mēs par otro pusi runājam, kas sākas ar vārdiem, kas par pret atturs noraidīts. 93. <clears throat> Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 95. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 96. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Kompromiss numur 9 98. grozījums, vispirms Fidānzes kunga grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Tagad 9. kompromis par pret atturs pieņemts. 10. kompromis par pret atturs pieņemts. 11. kompromis par pret atturs pieņemts. 115. grozījums Baha iesniegtais. Kas par pret atturs pieņemts? 119. no Ajala Senderes. Kas par pret atturs pieņemts? 12. kompromiss par pret atturs pieņemts. Es redzu, ka jūs jau sākat pagurt, dārgie kolēģi. Jūsu roka. Bet neuztraucies, vēl tikai 30 lapas puses ir palikušas. 124. grozījums, otrā daļa. Kas pār, pret, atturs, pieņemts. 122. otrā daļa, kas pār, pret, atturs, pieņemts pieņemts. 13. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 128. kas pār pret atturs pieņemts. Četrpadsmitais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 15. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 16. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 147. kas par pret atturs pieņemts noraidīts. 17. kompromiss. 147. Mēs balsojam par to jau. Pārbaudīsim. Bet eh, es redzēju, ka tas bija noraidīts. Sākam pa 147. Es eh, vienkārši dodu jums laiku vēlreiz atgūties un ieelpot. Sākam 147. grozījumu vēlreiz balsot, un tagad beidzam balsot par 147. grozījumu. Un balsojums ir beidzies. Noraidīts šis grozījums ir 17. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts 157. kas par pret atturs pieņemts. 18. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 161. kas par pret atturs pieņemts Vai varētu pārbaudīt 161. lūdzu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ir noraidīts. Deviņpadsmitais kompromiss, kas ir par, pret, atturs, pieņemts. 26. kompromiss. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 171. grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. 172. ar mutisko grozījumu no zaļo grupas, kas pār pret atturs pieņemts. 180. kas pār pret atturs pieņemts. 179. atkrīt, 181 arī, bet 182. kas pār pret atturs pieņemts. 183. pār pret atturs pieņemts. 184. pār pret atturs pieņemts. 186. pat daļām par pirmo daļu, par vārdu ekoturisms, kas pār pret atturs noraidīts, un par otro daļu, un lokālā biodaudzveidība, kas pār pret atturs pieņemts. 188, kas pār pret atturs pieņemts. 190 pār pret atturs pieņemts, 191 pār pret atturs noraidīts, 194 pār pret atturs pārbaudīsim 194. Tikai trīs ir nobalsojuši. Sāksim balsot elektroniski par 194. <clears throat> Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 192. kā papildinājums, kas pār, pret, atturs, pieņemts. 193. kas pār, pret, atturs, pieņemts. 195. pār, pret, atturs pieņemts. 109 balsojums par daļām par pirmo daļu. Tātad par vārdiem un tīpaši jaunajās dalībvalstīs. Tas ir viss teksts bez šiem vārdiem. Nebūs vārdi šie. Kas par pret atturs pieņemts? Par otro daļu, otrā daļa atkrīt. Tad par otro daļu. Kas ir pār? Pret. Atturs. Noraidīts. 24. kompromiss. Kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. Divsimtais, kas pār pret atturs pieņemts, 201 pār pret atturs pieņemts. 20. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 21. pār pret atturs pieņemts. Par diviem var 212. Tātad eh, tas, ka demokrātiskā notikumi Eiropā izraisīs, kas ir pār pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa ir piedāvāts svītrot, kas pār pret atturs noraidīts 213. Kas pār pret atturs pieņemts 214. kas par pret atturs pieņemts. 215. kas par pret atturs pieņemts. 217. kas par 216. ir atsaukt. Tagad 17. pār pret atturs pieņemts. 18. pār pret atturs pieņemts 219 pār pret atturs pieņemts 221 pār pret atturs pieņemts 222 pār pret atturs noraidīts 223 pār pret atturs noraidīts 22. kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 27. kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 238. pār, pret, pret atturas pieņemts 240 pār pret atturs pieņemts kompromiss numur 28 pār pret atturs pieņemts 248 pār pret atturs pieņemts 249 pār pret atturs pieņemts, 250 pār pret atturs pieņemts, 23. kompromiss pār pret atturs pieņemts, 256 pār pret atturs pieņemts. 25. kompromiss par pret atturs pieņemts. 260. Ar mutisko grozījumu, kur varat lasīt, kas par pret atturs pieņemts. Tagad par apsvērumiem. Piektais grozījums, kurš pār pret atturs pieņemts. Sestais grozījums. Mums šeit ir jāpapildīt tas, kas ir piektajā, kas pār sesto pār, pret atturs pieņemts. Septītais pār pret atturs pieņemts. Astotais pār pret atturs pieņemts. Desmitais pār pret atturs pieņemts. 11 pār pret atturs pieņemts. 12 pār pret atturs pieņemts. 15 pār pret atturs pieņemts. 14 pār pret atturs pieņemts pieņemts. I. E apsvērums ir atsaukts. Arī grozījums tagad par F19, kas pār pret atturs pieņemts. 20. pār pret atturs pieņemts Pārbaudīsim 20. grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts šis grozījums. Par atzinumiem. Right. We now go to paragraph 6. Sastais punkts imko. Tas ir atkritis, bet runājam par sesto imko, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk. E apsvērums arī no imko. Everybody got it? Those in favor? Kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. Tālāk ir. Te atkrīt kompromisu dēļ. Trešais, uh, trešais punkts no Regi komitejas. 19. lapusē, vismaz manā balsošanas sarakstā, Regi komitejas trešā rinkopa paragrāfa 3 rakstīts to. Nā, nē, nē, vēl ir itra 5. Kur ir itra 5? Apgādē. Par. Atradu. Tātad itra 5. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un Tagad 19. lapusē regi 3 par pret atturās noraidīts. Regi 5 also falls. Right. Because we adopted amendment 12. Yeah, so it's now paragraph 7. Tagad ir septiņi. Septītais punkts, Regi. Pār. Pret. Atturās. Pieņemts. Divdesmit trešais regi. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Agri. Četri. Par Nē, nē, nē, nē, nē trešais atkrīt, jo 24. kompromiss. Trešais atkrīt, jo 24. kompromiss ir pieņemts. Tagad agri 4 par, pret, atturas, noraidīts. Redzēsim, kas vēl ir no lauksamniecības komitejas. 13. Agri 13. Par pret, atturās, pieņemts. Tagad 18 par, pret, atturās, noraid, eh, pieņemts, pieņemts. Kultūra 1 par, pret, atturās, pieņemts. Kultūras komiteja 14 par pret, atturās, pieņemts. Kultūras komiteja 15 par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad kultūras komiteja 26 par, pret, atturās, noraidīts. Un tagad mums ir balsojums par dokumentu kopumā, sākam balsot. Vai visi ir pauduši savu viedokli? Ļoti labi, beidzam balsot. 35 pār, un Sisoikungs 36, 5, atturē, 5 bija pret, neviens neatturējās. Apsveicam Franza kungu. Ok, nenādi. Labi. Mazliet mainīsies dekorācijas šeit priekšā. Tagad atgriežamies uz, uh, pie, uz pirmo lapus. Nē, nē, nē, tas bija tikai joks. Nu, par laimi, mums ir tikai vēl viens balsojums. Šeit var būt diezgan sarežģīti jo šai gadījumā mums ir ne tikai kompromiss, mums ir arī balsojumi pa daļām par kompromisiem. Teikšu, kā ir. Esmu mazliet pārsteigts, bet gan jau tiksim galā. Redzēsim. Pašiniciatīvas ziņojums par uh, drošību uz ceļiem. Koha kungs ir mūsu referents. otrā, otrais punkts, 14. grozījums. Sākam balsot, kas ir par. Abstention. Pre, atturās pieņemts. Kompromiss A par. Pret. Atturās pieņemts. B kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. Next, Niels, is, Next, uh, is amendment 20. Tālāk ir 23. grozījums ar papildinājumu no referenta puses par pret atturās pieņemts. 26. par pret atturās pieņemts. 27. par pret atturās pieņemts. 29 un 30 identiski par, pret, atturas, pieņemts. 31 par, pret, atturas, pieņemts. 32 papildinājums par, pret, atturas, pieņemts.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 Pārbaudīsim 36. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 38 par, pret, atturās, pieņemts. 39 ar mutisko par, pret, atturās, pieņemts. 40 par, pret, atturās, noraidīts. 41 par, pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim 41. Jensens kundzes grozījums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Un ir noraidīts. 42 tagad. Par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim arī šo, manuprāt, būs tāpat kā arī iepriekšējā, bet jābūt pārliecinātiem. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts nu, arī šoreiz. 44 par pret atturās tāpat noraidīts. Nu, 45 par pret atturās pieņemts. 46 par pret atturās pieņemts. 47 par pret atturās noraidīts. 48 par pret atturās pieņemts. 49 tālāk par pret atturās pieņemts. 50 par pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas pieņemts. 55 par pret atturas pārbaudīsim 55. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 56 papildinājums pār pret atturās. Noraidīts. Nu, C kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 61 par pret atturās pieņemts. 62 papildinājums par pret atturās pieņemts. 63 par pret pārbaudīsim 63. Sākam balsot. Viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un ir noraidīts. 64 papildinājums par. Pret. Atturas. Pieņemts. D kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 72 papildinājums no 19. punktam par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. Un noraidīts atvainojiet. 74 par pret atturās pieņemts. 75 par pret atturās noraidīts. 76 par pret atturās pieņemts. Sedemdesmit ceturtais ir pieņemts, tas nozīmē, ka tagad ir jābalso par mutisko grozījumu, sedemdesmit septiņi par, pret, atturās, pieņemts. 78, ka papildinājums par pret atturās pieņemts. 79 par pret atturās noraidīts. 82 par pret atturās pieņemts. 80 atkrīt. Tālāk 83 par pret, atturās. Pārbaudīsim 83. sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt. 86 par. Pret atturās pieņemts. 90. Par. Pret. 90. Pret. Atturās noraidīts. 88 par. Pret. Atturās noraidīts. 89 par. Pret atturās. Var, varam pārbaudīt 89. To. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. E kompromiss. Balsojums pa daļām. Šis ir sadalīts divās daļās. E kompromiss. Pirmā daļa ir teksts bez vārdiem obligāts pirmajā rindiņā. Lai nav nekādu pārpratumu, obligāts pirms aiz. Par, pret, atturās, pieņemts. Tagad tā otrā daļa ir vārds obligāts par, pret, atturās, noraidīts. 94 par, pret, atturās, pieņemts. 95 par, pret, atturās, pieņemts. 86 par pret atturās pieņemts. 97 ir divās daļās un plus mutisks grozījums. Sākot ar aicina un uz priekšu pret nogurumu, kas ir par, pret atturās pieņemts. Otrā daļa līdz vārdiem, ja ir nepieciešams, lai būtu obligāts, kas ir par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk ir mutisks grozījums. Par, pret, atturās, pieņemts. 98, daudz uzskata vissvarīgākais, kas ir par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. Simt pieci par pret apturās noraidīts. Simts par pret apturās noraidīts. 101. Papildinājums par pret atturās. Pārbaudīsim 101. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 103. Par. Pret. Atturās noraidīts. 104 par, pret, atturās, pieņemts. 108 par, pret, atturās, pieņemts. 111 par, pret, atturās, pieņemts. 112 papildinājums par, pret, atturās pieņemts. 113 par pret atturās pieņemts. 115 par pret atturās noraidīts. 116 ar mutisko par pret atturās pieņemts. 117 par pret atturās pieņemts. 118. Par pret atturās pieņemts. F kompromiss. Par, pret, atturās, pieņemts. 120 par, pret, atturās, pieņemts. 122 par, pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim. 122. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 21 pret, noraidīts. 123 par, pret, atturās. Pārbaudīsim šo. Sākam balsot. 123. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 23 balsīm pret. F kompromiss. F bis par pret atturās pieņemts. G kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 110. Kas ir par, pret, atturās, noraidīts. 129. par, pret, atturās, pieņemts. 130 ir atcelts, 131, kas par pret atturās pieņemts, 132 par pret atturās pieņemts, 133 par pret atturās pieņemts. 136 Pirmā daļa. Teksts bez vārdiem uh, uh, ātruma ierobežojums pār pret atturās pieņemts. Otrā daļa. Iekļaujot tagad ātruma ierobežojums pār pret atturās norēdīts. 137 pār pirmā daļa, par pirm, pēc vārdiem, bez vārdiem riteņi. kas ir ātrāk par 25 km stundā pār pret atturās noraidīts. Otrā daļa atkrīt, tāpēc, ka pirmā daļa ir noraidīta. Nākamais kompromiss pār pret atturās. Pieņemts. 143. 25. punkts par pret atturās pieņemts. 140. Papildinājums par pret atturās pieņemts. 141. par pret atturās pieņemts. 145 par pret atturās pieņemts. 146 par pret atturās noraidīts. 147 par pret atturās pieņemts. 148 par pret atturās pieņemts pieņemts. 149 par, pret, atturas, pieņemts. 150 par, pret, atturas, noraidīts. 151 par, pret, atturās, pieņemts. 153 par, pret, atturās, pieņemts.

atturās pieņemts. 161 par pret atturās pieņemts. 159 par pret atturās. Vai varam pārbaudīt 159? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai varam palūgt vienu no tāds partijas klātsošiem nebalsot, tā lai nav pa daudz, beidzam balsot, noredīts. Nu, 22 pret, 163 pār, pret, atturās, noraidīts. 156 pār, pret, atturās, noraidīts pieņemts 166 par pret atturās pieņemts 167 par pret atturās pieņemts 168 par pret atturās pieņemts 169 par pret atturās pieņemts 171 par pret atturās pieņemts. Kompromiss H. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa teksts bez vārdiem komisija un, un tad otrā daļa attiecīgi ir komisija un. Pirmā daļa bez komisijas. Kas ir par? Pret. Atturās Pieņemts. Un tagad otrā daļa. Bu otrā daļa par pret atturās pieņemts. 178, 28 A punkts par pret atturās pieņemts. 179 par pret atturās pieņemts. 179 pārbaudam, sākam pārbaudīt 179. Atkal tāds partijas grupas pārstāvis liekas Has everybody vote? Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 24 pār 17 pret. Pieņemts. 180 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 181. 181 par. Pret atturās pieņemts. 182 par pret atturās pieņemts. I kompromiss par pret atturās pieņemts. Tagad G kompromiss, e, J kompromiss, J, J kompromiss par pret apturās pieņemts. 191 par pret atturās pieņemts. 192 par pret atturās pieņemts. 113 par pret atturās pieņemts. 194 par pret atturās pieņemts. 195 par pret atturās pieņemts. 196 par pret atturās pieņemts. 198 par pret atturās pieņemts. 207 par pret atturās pārbaudīsim. Es domāju, ka ir pieņemts, bet jāpārbauda. Sākam balsot. 207 pārbaude. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār 22 pret noraidīts. 206 pār pret atturās noraidīts. 208 pār pret atturās noraidīts. 209 pār pret atturās pieņemts. Kā kompromiss? Par. Pret. Atturās. Pieņemts. M kompromiss. Ne L vispirms. Tā kā lima par. Pret. Pa, pa, atturās Pieņemts. Tagad M. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad ir N kompromiss, kā novembris par. Pret. Atturās. Pieņemts. 290 219 pār pret atturās pieņemts, 221 pār pret atturās pieņemts, 222 pār pret atturās noraidīts, 223 pār pret atturās noraidīts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. Tagad ir. O, kompromiss. Pārbaudīsim 223. 2, 2, 3 pārbaudām, vadālim grozījums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs um, esam pārbaudījuši, kur bija rezultāti. 30 pār 27 pret. Happy now we go. To... Esat mierā? Pāriem pie O kompromisa. Par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais. 228 par, pret, atturas, pieņemts. 229 par, pret, atturas atturas pieņemts. 231 par, pret, atturas pieņemts. Mutisks grozījums, ko iesniedz referents, par, pret, atturas pieņemts. 233, 234 identiski par, pret, atturas noraidīts. 232 papildinājums par pret atturas pieņemts. 235 par pret atturas pieņemts. 236 par pret atturas pieņemts. P kompromiss. Tas ir tas grūtais gabals. P kompromiss ir trīs daļās. Pirmā daļa aicina dalību valstis eh, līdz punktam, pirmajā punktā eh, transporta līdzekļu pasažiem, otrā daļa aicina eh, valkāt velosipēdistiem ķivers, trešā daļa aicina dalību bilstis, mod, modināt velosipēdistiem distus valkāt atstarojošas žaketes, vestes, lai uzlabotu viņu redzamību. Pirmā daļa tagad par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Un trešā daļa par pret atturas pieņemts. Next, addition, those... Nākamais 240. Eh, par pret atturas noraidīts. 237. 237. Papildinājums par, pret, atturas, vai varam pārbaudīt, 237. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 245 par pret atturas pieņemts. 247 par pret atturas pieņemts. Q kompromiss. Q kā Kvebeka oriģināla rakstībā par, pret, atturas, pieņemts. 248. par, pret, atturas, pieņemts. 250 par, pret, atturas, pieņemts. 251 eh, pa daļām. Pirmā daļa eh, ceļu strādnieki otrā daļa svīt, svītro atsevišķu teksta daļu. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa pārējais par, pret, atturas, pieņemts. Those in favor. Those... O kompromiss par pret atturas pieņemts. 250. 249. par pret atturas pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 19 pret 22. 260. par. Pret atturas. Pārbaudām 260. Sākam balsot. Nobalsojuši visi, beidzam balsot. Noraidīts 20 pret 21. jo mums ir viens bez balsošanas kārtas. Nākamais ir 261. par pret atturas noraidīts. Apsvērumu tagad. Gandrīz jau esam galā. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas atturas pieņemts 4 par, pret atturas pieņemts 5 par, pret atturas pieņemts 6 par, pret atturas pieņemts 7 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pārbaudām 8 astoto sākam balsot. Grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Devītais par. Pret. Atturas pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. Vienpadsmitais par. Pret atturas pieņemts. 12. 13. identiski par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par 6 pret 3 atturas pieņemts. Apsveicam Kohokungu. Kolēģis, da... Kolēģi, tādējādi mēs esam balsošanu pabeiguši, un es vēlos pateikties jums par pacietību un sadarbību, lai visu novestu līdz galam, un pateikties arī personālam par to, ka mēs varējām tikt galā ar šiem ļoti sarežģītiem balsošanas sarakstiem. Un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Vai komisija ir klāts? Well, can I suggest we take a 10 minute break? Es aicinu tagad uh, līdz pulksten desmitiem trīsdesmit sēdi pārtraukti. Esmu pārliecināts, ka Laikfrīd kungs arī atgriezīsies un būs kopā ar mums. Okay, we'll Desmit minūšu e eh, komforta pārtraukums, kā teikt amerikāņi, un sākam 10.30. Paldies! Okay, colleagues, next item. Kolēģi, nākamais darbkārtības punkts ir eh, regulējums pār EMSA. Un es dodu vārdu referentam Fleckenstein kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pārāk ilgi jūs nekavēšu, jo visai daudz izmaiņu pēc eh, pēdējās diskusijas nav, izņemot eh, eh, par manis jau pieminētajiem grozījumiem. Un līdz šim mēs esam vienojušies un konstatējuši, ka mums ar Lebsā laba pieredze gūta, un es piekrītu visiem tiem, kuri uzskata, ka tad, kad naudas kļūst mazāk, ir jāseko izmaksām. Katrā ziņā ar EMS es domāju, ka mēs varam um, nodrošināt sinerģiju, kas būs jūtama līdz kopadome katru reizi domās atgriežoties ministriem savās valstīs, apzināsies, ka tas atsauc arī uz viņu darbu uh, valsts līmenī. Mums ir rinda ar grozījumiem. Vissvarīgākais, visstrīdīgākais un sarežģītākais ir jautājums par to, vai jūras piesārņojuma preventīvais uh, uh, darbs un attīrīšana ir jāattiecina tikai uz kuģi izraisīto piesārņojumu vai uz platformām. Un ja tas tā ir, tad arī tādi pasākumi kā vēja parki vai lietas, par ko mēs pat nesam domājuši. Ja mēs runājam par oglekļu skrāšanu, kuram ir jāsako tam, lai visi pasākumi un mēri tiktu pieņemti un iztenoti. Mums ir vesela rinda ar grozījumiem, kas ir iesniegti, it īpaši uz tā saucamo European Seagates, lai varētu mazināt birokrātiju jeb bū, tas būtu grozījums par vienotiem jūras vārtiem, un par to runāja jau arī iepriekšējās prezidentūras, tā skaitā Beļģijas prezidentūra šeit ir un par to, ka tiktu savietots sefsinets un arī certificētas atzītās aģentūras. Esmu pārliecināts, ka jums arī varētu, tad, kad ir runa par uh, jūr, jūras darbinieku izglītošana varētu sniegt savu devumu un pozitīvi sevi apliecināt, kā arī nodrošināt vislabākās prakses piemērošanu. Bez tam, runājot par komisijas priekšlikumiem, bija runa par Eiropas, eh, par E, cīņas pret e, jūras piesārņojumu attiecināšanu arī uz e, Eiropas kaimiņu valstīm. Un es ļoti piesardzīgi izteicos. Ir runa tikai par to, kas parlamentā jau ir pieņemts vairāk kārtīgi, un mēs gribētu visbeidzot redzēt, kā tas ir īstenojams, kādas ir izmaksas. Man šķiet, ka šobrīd neviens uh, nevar izvēlēties to vai citu opciju, kamēr nav saņemta laba info un pareiza informācija. Tāpat arī piedāvāju, lai būtu balsojuma, administrācijas padomē būtu balsojuma tiesības ar 25%, citiem vārdiem sakot, veto tiesības, tad, kad ir runa par inspekcijām un arī runājot par iecelto direktoru. Un noslēgumā trīs novērojumi. Es apzinos, ka ir domstarpības ar padomi, un ir jāapzinās, cik lielā mērā tās ir pārvaramas. Transporta ministru padome mums deva zīmi, ka viņu nostāja ir kļuvusi elastīgāka. Un šeit ir runa par sinerģijas faktiem. Ja mēs saskaramies ar kādu uzdevumu vai aktivitāti, kas kādam ir uzticēta, tad, manuprāt, nevar Eh, mazgāt rokas apgalvojot, ka nav mums attiecīgo prasmi, mums ir jādomā, lai mēs šīs prasmes un kompetences varētu iegūt. Tālāk. 21. 29. jūnijā ir jāiesniedz pēdējie grozījums, septembrī notiks nākamā sanāksme ar ēnu referentiem, esam paredzējis arī trešo sanāksmi un oktobrī šeit komitejā varēs notikt galīgais balsojums. Paldies, paldies, De Grandes Paskāls no Tautas partijas. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referentkungs, par skaidrojumu. Un paldies pārziņojumu, kurā mēs esam varējuši veidot dialogu un pateicos par ļoti pozitīvo attieksmi un uh, ieguldījumu. Un es domāju, tam piekritīs arī eh, pārējie. Priekšsēdētāji, es gribētu runāt par lietām, eh, kas gan nebūs pilnīgi visaptvarojušas, bet tikai par dažiem grozījumiem. Sākotnēji gribu eh, sniegt pozitīvu novērtējumu EMS aģentūra. Es domāju, ka šī aģentūra laika gaitā ir iegūst prestīžu pozīciju, jo tās darbības ir atzinīgi vērtētas un tā sniedz pozitīvo vērtību. Runājot par šo prestižo inst, inst, eh, pozīciju, jāsaka, tā ir vairāk nekā birokrātisks instruments. Un mums ir jārunā šeit par trim principiem. Pirmkārt, lai tā rīkojas, ka tā rīkojas vienmēr pēc komisijas vai dalībvalsts lūguma. Otrkārt, ka uh, tā pamatā izpilda komisijas lēmums, un treškārt tā neizvairās no e, parlamentārās kontrolas. Un šajā sakarā priekšsēdētājs. Eh, būtu būtiski nezaudēt eh, šos trīs ieguvumus būtu ļoti bīstam, ja EMSA sa, savu panākumu apreibinātu, uzsāktu savu pašas dzīvi autonomu. Un Eh, lai šos principus paturētu, ir jāveic pirmkārt jālīdzvaro administrācijas padomi, kurās būtu uh, līdzsvarota pārstāvniecība. Otrkārt, skaidri jānorāda, ka tai nav autonomas lēmuma pieņemšanas spējas, bet tai jāizpilda eh, komisijas mandāti un dalībvalstu lūgumi. No otras puses, Es gribu sacīt, ka šeit nebūtu kolīzijas starp dalībvalstu un komisijas viedokļi. Un arī eh, dalībvalstīm ir taisnība tāda, ka krīzes situācijās tās vēlas izvairīties no pasākumiem, kas ir bez pievienotās vērtības. Es šeit piekrītu referentu, bet no otras puses es no visas sirds ticu, ka komisijai ir viss pamats domāt, ka eh, pārvaldība nevar izvairīties no tās kontrolas. Sākotnēji e, mūsu vērtējums par referenta darbu ir pozitīvs, e, tomēr mēs esam domājuši par grozījumiem, lai varētu maksimāli tuvināt kopīgo e, nostājas. Un es domāju, ka domstarpības ar padomi mums ir jāapspriež jo pretējā gadījumā mēs varētu nonākt pie šīs aģentūras darba paralīzes. Un mums jādomā par vairāk subsidiartāti un jāveic efektīvas darbības, lai garantētu darbību norisi es atbalstu vairāk pozitīvas darbības. Un es gribu atsaukties tagad uz vairākām eh, lietām, kas, manuprāt, varētu šajā ziņojumā būt ļoti svarīgas. Vairākas jau tika atzīts iepriekš, man tas ir jau vecs temats, jo es biju referents par direktīvas, par, eh, par Ēriks paketi Un es apzinos, ka šīm lietām ir jāpaliek komisijas kontrolē. Runājot par inspekciju, balstoties uz komisijas piešķirto deleģējumu, un otrkārt, tas, ka komisija zaudē savas eh, tiešās, eh, tieši eh, pilnvaras attiecībā uz klasificēšanas sabiedrībām. Es apzinos, kā tiek meklēt veidi, kā varētu apiet direktīvas E, norādes. Tomēr ir tāpēc nepieciešams, lai kom, e, komisija, kura nodrošina tehnisko kompetenci, adekvātus resursus, īstenot šo darbu un informētu regulāri padomi un e, komis un parlamentu pārpaveikto. Pārvaldība tālāk. Referenta priekšlikums ir pieņemams bet aicina līdzsvarot piedalīties komisijai, padomē, dalībvalstīm un parlamentu pārstāvētu, arī parlaments tiktu pārstāvēts. Par upju kuģniecību, diemžēl, jāsaka un jāpiebilst, ka šī būs viena no e, sarežģītajām budžeta aventūrām. situācija būs e, grūti risināma. Palīdzība attīrībai no, attīrīšanai no piesārņojuma. Tā ir pilnīgi nepieciešama. Un visbeidzot, e, naftas platformu radītais jū piesārņojums. Šis ir visai sarežģīts temats. Un es domāju, ka mums, mēs radīsim juridisko bāzi, lai šo jautājumu varētu risināt. Un 16. Eh, jūnija padomu ziņams jau runā par instalācijām, kas mums dod iespēju runāt par šīm platformām. Un tāpat ir nenoliedzam, ka šeit ir nepieciešami budžeta līdzekļi un resursi, un tāpēc ir jānorāda padomēji, ka ir lietas kas mums ir jārisina. Lūk, ar to arī es būtu izklāstījis visu, un es domāju, ka tālāk sarunās referentu varētu izrunāt jau pavisam konkrētus jautājumus, kas būtu nozīmīgi, lai varētu sasniegt vispārīgos mērķus. Paldies, referentu kungs, paldies priekšsēdētāju. Bilbao kundze no Aldes grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, referenta par sagatavotu ziņojumu un eh, atzīt, ka strādāsim, lai sasniegtu vienošanos vispārīgos vilcienos. Piekrītu eh, nostājai un nevēlos atkārtot tās runas, kas ir notikušas jau citās komitejās šajā sakarā. Man ir jāsaka, ka vispārīgos vilcienos nostājas e, pirmkārt ir tādas, ka mēs atbalstām EMSA kompetenču paplašināšanu un lai mēs rīkotos konsekventi saistībā ar parlamentu pieņemtajiem lēmumiem, piemēram, Grandes Paskālas uh, eh, kungs atsaucās uz savu ziņojumu, tāpat arī Kola kunga ziņojums, Šterka ziņojums, Meisnera ziņojums par integrētu jūras politiku un uh, 2010. gada parlamenta rezolūciju. Tādējādi visi mūsu šobrīd spērtie e, soļi, e, tie konsekventi ietilpst mūsu jau iepriekšējā, uz iepriekš uzsāktās darbībās. Un es domāju, ka šis ziņojums ir paredzēts, lai varētu stiprināt un veicināt patiesu Eiropas jūras telpu tās izveidošana dos mums iespēju veikt divas lietas. Pirmkārt, efektīvi rīkoties eh, saistībā ar jūras piesārņojumu, ko rada kuģis, un arī domāju, ka jāiekļauj bez jebkādām šaubām eh, eh, naftas un gāzes iegūs instalācijas, jo jautājums būtu, ja rīts ir kāda problēma ar kādu no naftas platformām, tad ko mēs darītu? kādi mūsu rīcībā ir darbības rīki, kam vajadzētu darbības koordinētas, e, kam zvanītu dalību valstis. E, tāpēc negaidīsim vēlreiz, kad iestājas kāda šāda veida krīze, lai varētu sākt izšķirīgā un izlēmīgā veidā paplašināt EMSA eh, kompetences. Tātad, lai mēs varētu rīkoties efektīvāk, lai mēs varētu rīkoties ikvienas krīzes sakarā un ikvienā brīdī mūsu rīcībā būtu darba iespējas, un es domāju, ka šī Eiropas jūras telpa, ka mēs varēsim to panākt tikai paplašinot eh, kompetences, būs ļoti efektīva un noderīga arī trešajām valstīm un kaimiņu valstīm un es e, pilnībā šeit piekrītu referentam. Es domāju, ka šīs efektivitātes un telpas ietvaros izveidot e, jūras izglītības e, tīklu, jeb Eiropas jūras skolu tīklu kādu, jo Atsevišķi dalībvalstis jau ir paudušas bažas, ka Eiropas skolas jēdziens varētu tikt identificēts ar vienotu uh, atrašanās vietu. Un es domāju, ka šeit būtu jārunā par to, ka tiek harmonizēta e, izglītība, kas tiktu nodrošināta, lai varētu garantēt to, ka uh, situācijā, kad kāda valsts saskars ar piesārņojumu darbības, tiek adekvāts. Tāpēc domāju, ka jāsaka jā kompetenci paplašināšanai, harmonizētai izglītībai un arī runājot par Eiropas robežu. E, krasta apsardzi es piekrītu referenta sacītajiem, ka ir nepieciešams rēķināties ar. E, saņemto informāciju, lai varētu pieņemt adekvātus lēmumus. Protams, budžets eh, nav bezgalīgi paplašināms, un budžeta argumenti tiek bieži vien izmantoti padomē, lai izvairītos no uh, ikvienas iniciatīvas, ka tiek veidot lielāki Eiropas projekti. Bet es domāju, ka, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, un ja mēs vēlamies saņemt atbildes Eiropas līmenī, un tāpēc arī domāju, ka pārvaldības tēmatā eh, sakarā komisija ir eh, jāpanāk līdzsvarota pozīcija. Es šeit nevaru atbalstīt padomis nostāju, kur būtu kāda majoritāra pozīcija, un Tādējādi tā būtu mūsu grupas darba līnija, un šajā sakarā mēs iesniegsim atsevišķus grozījumus. Paldies. Vandālēn, kungs, lūdzu. Dank, voorzitter. voorzitter, niet alleen eh, iedereen hier, maar zeker ook de... Priekšstādātājs šķiet, ka visi klātesošie, kā arī visi tie, kas klausās šo sanāksmi internetā, sapratīs, ka ir noteikts bāžas, kas eh, ļoti bieži tiek paustas sakarā ar dažādām aģentūrām, bet šeit mēs drīzāk runājam par aktivitātēm, par mandātiem, un, un mēs arī gribam pasvītrot budžeta aspekts. Atgriezīšos pie EMSAS. Pēdējos gados EMSA tiešām ir paveikusi daudz ko pozitīvu. Uh, un mēs gribam strādāt tā, lai mūsu kuģošana un mūsu situācija uz jūras būtu labāka, un daļēji mēs to varam panākt pateicoties EMSA aktivitātēm. Tomēr EMSA ir ierobežot arī savā darbībā. EMSA darbojās kā uzraugošā aģentūra. EMSAs uzdevums ir pāraudzīt citus, lai šie citi arī veiktu savus darbus pareizi EMS veic savas inspekcijas. Un ja mēs paplašināsim šo inspekcijas uzdevumu EMSai, tad EMSas uzdevums, kā uzraugošās institūcijas uzdevums, tiks mazināts. Es nedomāju, ka vajadzētu iedziļināties MSA šajās praktiskajās lietās, jo mums ir arī kuģniecības un dažādi operatori, un nevajadzētu MSA aizstāt visos gadījumos arī citu iesaistīto darbības. Par uh, krasta apsardzi. Šeit šim dienestam arī ir ļoti svarīga loma. Un, protams, arī EMSA ir uzdevums saistībā ar krasta dienestu uzdevumiem, tomēr tas ir tāds koordinējošs uzdevums, nevis aizvietojošs. To pašu varētu teikt arī ar valstīm, kas ir mm, iesaistījušās Parīzes sapratnes memorandumā. Memoranda e, šeit ir sadarbības starp ostas valsti un atkal nedrīkstētu pazaudēt šo fokusu, proti konkrēto EMSAS uzdevumu šajā jomā. Varbūt vajadzētu padomāt, kā lai izdara tā, lai EMSA nepaplašinātu savu mandātu. Kā jau teicu, es neatbalstu to, ka EMSA vajadzētu veikt uh, savas inspekcijas. Un runājot par iekšzemes ūdeņiem, arī šajā jomā darbojas jau nacionālās iestādes, kas nodarbojās ar eh, certifikāciju. Eh, tagad par klasifikāciju sabiedrībām, kas piešķir noteikti klasi kuģiem, gan jūras kuģiem, gan arī upju kuģiem. Es nedomāju, ka EMSAI vajadzētu inspicēt klasifikācijas sabiedrības. Uh, tās, kas sniedz attiecīgo certifikātu. Nevajadzētu paplašināt EMSAS eh, mandātu tādā virzienā. Eh, kā jau teicu, mēs esam kritiski par šo virzību, uzskatām, ka šī novirze ir pārāk plaša, un tā arī mēs balsosim. Eh, Tēlor kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Principā mēs piekrītam šim ziņojumam, mēs piekrītam arī Fleckensteina kunga pieejai. Uzskatām, ka teksts ir pozitīvs, arī visaptverošs, un vispār šobrīd ir īstais brīdis pārskatīt EMSAS lomu ar iespēju izskatīt EMSAS mandātu paplašināšanu. Un es domāju, ka tādā garā mums ir arī jādomā un nevajadzētu dublēt nekādus uzdevumus, nevajadzētu atkārtoties EMSAS uzdevumiem un citu organizāciju uzdevumiem. Un tāpat laika mums ir jānodrošina visus vajadzīgos resursus, lai EMSAI būtu iespēja arī pildīt savus uzdevumus. Mēs piekrītam tam, ka komisijai vajadzētu izpētīt dažādas partnerību iespējas, kā partnerības gaisotnē eh, savienot dažādu aģentūru darbu un tikai tādi izstrādāt politiku. Un prioritāra lieta ir vīdes aizsardzība, gan jūras, gan krasta vīdes aizsardzība. Mēs uzskatām, ka ziņojumā ir atsevišķi daļas, kur ir atsauce uz naftu un jūras e, dažādām platformām instalācijām, tad tas būtu jāpastiprina. E, tālāk par šiem ārkārtas kuģiem. EMSAI ir pieeja pie šādu kuģu flotes, kas nodarbojas ar glābšanas darbiem un arī nodarbojas ar piesārņojuma apturēšanu, tad tas būtu jāstiprina. Mēs domājam par grozījumu iesniegšanu, bet tas notiks ziņojuma evolūcijas ceļā. Paldies, Kūna kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties referentam par iesniegto ziņojumu, protams, arī ēnu referentiem par viņu ieguldīto darbu. Ir ļoti svarīgi šo jautājumu arī izcināt. Un tīpaši atceramies, ka pasākumi, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības iekšējais kuģošanas drošību, un mēs zinām, ka par 20% turpmāko desmit gadu laikā palielināsies uh, arī intensitāte. Uh, Un mums ir jāsaprot, ka mēs savus jūras resursus, ūdens resursus varam izmantot ļoti dažādi, diversificēti. Iedomājamies tādu situāciju, ja notiek kāda katastrofa, varbūt naftas platformā, kas atrodas vidusjūrā vai nu no ziemeļjūrā vai nu no arī Atlantijas okeānā. E, ir parasti katastrofa apkarošanas komandas un jānodrošina koordinācija starp dalību valstu komandām. Un šeit EMSA spēlē uzraudzības lomu, jo šeit ir nepieciešams nodrošināt, pirmam kārtam, protams, pārbaudīt tehnisko nodrošinājumu tā, lai uh, šī, uh, šie, te, šis tehniskais apriekojums vienmēr būtu aktuāls un uh, darba gatavībā. Tas jau tagad notiek ostas pilsētās, šis ir pirmais posms, tehniskā pārbaude, un otrā daļa, protams, ir koordinācija. Nu, tad jautājums, kas sev ir jāuzdod, vai mēs esam strateģiski gatavi tam, lai apkarotu šādu katastrofu sekas. Mēs vienmēr runājam par stratēģiju 2020. gadam, nu tad tie ir tie turpmākie desmit gadi, ko mēs darīsim lietas labā, cīnāmies arī CO2 izmešu aspektu. Un ka mūsu mērķis, protams, ir, lai kuģa satiksme būtu droša. Piemēram, Bosforas šaurumā tur ir ļoti daudz kritisku situāciju. Un kā mēs varam, piemēram, risināt jautājumus ar, ar radāriem par uh, loču darbu bet varbūt mēs varam arī izveidot uh, uz Galileo bāzes, uh, izveidotas drošības sistēmas. Es visus šos jautājumus vienkārši gribēju tagad izteikt ar to domu, lai mēs varētu par to diskutēt. Vēl viena svarīga lieta ir turisms, jo mūsu krasti, protams, ir turisma objekts. Un Un mēs šeit nekādā gadījumā vispār nevaram atļauties milzīgu katastrofu, tāpēc ir jābūt pietiekam preventīviem uz profilaksi balstītiem. Paldies! Lūdzu, Maisners kundze. Maisners. Bet pirms Maisners kundze runās, es gribēju sveikt kādu. Uh, viesus, kas ir ieradušies no lejas saksijas, pieaugušo izglītības centra pārstāvji. Mēs veicam jūs šajā komitejā. Es ļoti ceru, ka jums būs patīkam šī vizīte, un tagad, Žozīna, jūs varat runāt. Paldies, priekšsēdētājs. Nemaz nepamanīju, ka daži no maniem apmeklētājiem jau ir klāt. Vēlos pateikties Lekinšteina kungam par iesniegto ziņojumu. Runāšu tagad par trīs konkrētiem jautājumiem. Pirmām kārtām par jūras piesārņojumu, un tas, protams, saistīts ne tikai ar kuģu darbību, bet, manuprāt, arī platformām tikpat lielā mērā. Skaidrs, ka uh, jūras ekosistēma ir ļoti sastarpēji saistīta, un tāpēc ir nepieciešams par jūras politiku lemt uh, kompleksi, un mani kolēģi arī norādīja uz to, ka ir jūras ekosistēmas uh, Eh, ekosistēmas ir jārisina eh, konkrēti, un šeit mēs varam pateikt, ka mums ir 70% ūdeņi un tikai 30% sauszemes, un nedrīkstam, protams, pieļaut tādu pašu kļūdu kā līdz šim. Eh, mūsu referents runā par par apmācību, un, manuprāt, doma par to, ka EMSA nevis pārņem visus apmācības pasākumus, bet vienkārši nodrošina koordināciju, piemēram, apmainās ar paraugu praksi. To viņi varētu darīt, un to, protams, var uzlabot. Šeit nediez vai kādam ir iebildumi. Un pēdējais jautājums, par ko es gribēju izteikties, ir par Eiropas krasta apsardze. Šeit parlamentā sen jau esam pieprasījuši ja, iespējamības izpētīt izpēti, bet, nu, pagaidām nekas nav noticis. Mēs sen jau saņēmām arī uh, atbildi, ka būtu nepieciešams arī šeit veikt uh, pārbaudi, vai uh, vispār ir iespēja šādas koordinētas krasta apsardzes, bet, nu, Flekinštāna kungs noteikti visu panāk. Lūdzu, Fosters kundze. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju atbalstīt atsevišķas idejas, ko izteica mani kolēģi, ir tīpaši Van Dālēna kungs, kas arī runāja par šo aģentūru. Bet eh, bez visa tā ir arī ļoti daudz pozitīvu momentu, kas atbalsta šīs aģentūras darbu. Un arī drošības standarti, saskaņā ar kuriem darbojas šī aģentūra, ir ļoti augstu vērtēti un ir daudz ļoti labas institīvas. Tāpēc es domāju, ka būtu saprātīgi turpināt šo darbu tajās jomās, kur nenotiek darbību pārklāšanās, dublēšanās, un tur, ka mums ir bijusi laba pieredze, un tā arī varētu iet uz priekšu tālāk. Runājot tieši konkrēti par manas delegācijas viedokli, uzskatām, ka sākums ir ļoti pozitīvs. Es nenāšu par visiem grozījumiem, to ir daudz. Mēs atbalstām finansēšanas grozījumu par uh, tuvu, tuvjūras kuģošanu, uzskatām, ka tas ir pozitīvi. Uh, Un vēl kādas bažas mums ir, mēs eh, domājam par budžeta palielināšanu attiecīgām sekām, tas ir trešais grozījums. Šobrīd eh, mums ir ļoti grūti ar budžetu. Mēs esam redzējuši, ka EMSA ir saņēmusi daudz finansējumu pēdējo 3-4 gadu laikā, attiecīgi arī darba vietas tiek finansēts. Mēs domājam par to, kā prioritizēt šos līdzekļus, paņemot no komisijas budžeta citām vietām nevajadzētu uzreiz atbalstīt jaunas naudas iesniegšanu, vajadzētu ļoti uzmanīgi padomāt, kur šo papildu naudu varētu ņemt. Tālāk 29. grozījums eh, par krasta apsardz dienestu, tas nav nekas jauns, esam runājuši par to iepriekš. Uh, bet jebkurā gadījumā šeit starp krasta apsardz dienestiem ir ļoti laba sadarbība. Šeit ir arī Frontex sadarbība, sadarbība Dovers šauruma un citviet. Un tiešām Nacionālajai krasta apsardzei ir ļoti daudz uzdevumi, gan militāri, gan civili. Un varbūt, ja mēs sakam, ka vajadzētu Eiropas krasta apsardzi kaut kādu ieviest, tad šis, šī funkcija nebūs skaidra. Drīzāk jāliek akcents uz sadarbību. Visbeidzot, EMSAS loma uh, izmeklējot negadījumus no pie platformām. Šeit ir 17. grozījums. Es šķiet, ka komisijas iesniegtais grozījums ir pareizākais. Uh, Es runāju par sākotnējo komisijas pozīciju, kas ir pareiza. Es nedomāju, ka aģentūrai ir visas vajadzīgās zināšanas, lai veiktu šādu izmeklēšanu, kas ir saistīta ar eh, tādiem specifiskiem negadījumiem. Kopumā gribētu pateikties referentam. Šeit ir padarīts liels darbs. Varbūt ir lietas, kur mēs nepiekrītam, bet tomēr pārsvarā mēs piekrītam, uzskatām, ka šis jautājums ir jāvirs uz priekšu, tas ir ļoti svarīgs. Un piesārņojums ir kaut kas tāds, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgu, un principā mūsu Eiropā ir ļoti laba, stabila naftas industrija ar visiem regulētoriem, tātad mums vajadzētu tikai uzlabot šīs operācijas un lai nevajadzētu dublēties. Sakosa kungs. Paldies! Es ļoti rūpīgi un ar lielu interesi sekoju debatēm par EMSU. Un es vi, sākumā gribētu teikt dažas vispārīgas piezīmes. EMSA ir paveicis lielisku darbu un Šis darbs ir pievienotā vērtība, runājot par Eiropas Savienības pieliktajiem pūliņiem, lai varētu īstenot jūras politiku. EMSA loma ir koordinātora loma, kas e, ir pietiekama augstu jāvērtē. Un es domāju, ka mums ir jāmēģina šajā tekstā. Tas, ko, tas, ko mēs vēlamies panākt, ir uh, Eh, padziļinājums EMSA kompetencēm. Ja mēs runājam par kompetencēm, tad mums ir tomēr jābūt piesardzīgiem, jo ir skaidrs tas, ka ka Mēs nedrīkstam pieļaut, lai ēmsa pakāpeniski pārveidojas par sava veidā sui generis izglītības centru vai sui generis krastapsardzes aģentūru. No tā visa ir jāizvairās, lai Eh, mums nerastos kādas jaunas, dīvainas un neizprotamas institūcija formas, bet lai mēs šīs aģentūras, lai to darbību padarītu labāku un efektīvāku, lai EMSA turpina sniegt to es, eh, pievienoto vērtību, kas ir līdz šim bijusi. Paldies! Kā Lamīcos kungs no komisijas. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšstādātāji. Un liels paldies referenta kungam un arī visiem komitejas locekļiem. Uh, paldies, ka šeit izskanēja pozitīvi komentāri par EMSA darbību. Patiešām arī mēs esam gandarīti un apmierināti ar tiem pakalpojumiem, ko sniedz dalībvalstis komisiju un institūcijas tieši pārbaudot un izskatot visas eh, likumdošanas piemērošanu. Un es piekristu pēdējiem runātājiem tādā ziņā, ka mums ir jādomā, kā tālāk uzlabot EMSA darba kvalitāti, ņemot vērā jau paveiktos, un arī jāskatās, kādas papildu uzdevumus mēs varētu dot aģentūrai, ņemot vērā esošo budžeta situāciju. Es gribētu pateikties referentam par mūsu priekšlikumu atbalstīšanu. Mūsu priekšlikums ir tāds, ka mēs gribam izmantot maksimāli tās zināšanas, to ekspertīzi, kas ir aģentūrā. Mēs gribam, lai cilvēki, kas tur jau ir, dotu vēl pievienoto vērtību, lai darītu vēl kaut ko papildus tādu, kas ir nepieciešams jūras drošības nodrošināšanā. Un tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāpadomā, kā paplašināt eh, EMSAS uzņēmu um, klāstu, lai mēs iegūtu maksimālo labumu. Tad šis aspekts par vienoto Eiropas eh, zonu un navigācijas sistēmu saskaņošana gan uz jūras, gan uz eh, upes ūdeņiem, arī klasifikācijas sabiedrība darbība, to pārbaude. Un visas šīs aktivitātes būtu jāveic, izmantojot to finansējumu un personālu, eh, kas ir aģentūrā. Mēs eh, domājam, ka vajadzētu izmantot esošos resursus, varbūt nedaudz papildus, bet ne vairāk kā 5% no šāda palielinājuma mēs varētu akceptēt. Eh, te jādomā par to, kā iegūt lielāku labumu no tām izmaksām, kas jau šobrīd ir. Tad par problemātiskiem jautājumiem, kas šeit izskanēja par pārvaldību. Jā, mēs piekrītam, ka vajadzētu līdzsvaru saglabāt. Gribētu jums atgādināt, ka sākotnējais teksts tika pieņemt, pieņemts eh, pirms paplašināšanās. Tur padomu un parlaments deva vismaz 20% komisijai šajā valde, lai būtu labāka pārvaldība. No otras puses mums ir tomēr jādomā par drošības par perspektīvu, jo tā ir um, Eiropas drošības aģentūra uz jūras. Un tāpēc jābūt ir arī uzmanīgiem sakarā ar inspekcijām uz platformām un piesārņojumu no platformām. Es domāju, ka šeit atkal ir jādomā par to, kā izmantot labāk mūsu rīcībā esošos resursus. Ja kaut kas notiek, ja ir piesārņojuma noplūde, šodien pārsvarā šīs naftas platformas atrodas Ziemeļjūrā, kaut kur Ziemeļos vispār Eiropā. Un mums ir arī emsas kuģi, kas cīnās pret piesārņojumu, un tie atrodas gan ziemeļos, gan dienvidos. Mums vajadzētu apskatīt, padomāt, kā nākotnē labāk šos resursus sadalīt, lai varētu rēģēt attiecīgos gadījumos, lai mēs izmantotu visus mūsu resursus, lai tie varētu darboties arī naftas noplūžu gadījumā, ne tikai, kas nāk no kuģiem, bet arī no naftas platformām. Bet eh, vēl EMSai vajadzētu dot doties uz naftas platformām. E, tāds bija ierosinājums. Bet e, šeit es uzskatu, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mums nav primā, primārās likumdošanas. Ko mēs darām, kā mēs strādājam ar kuģniecības kompānijām, ar dalībvalstīm, ar klasifikācijas sabiedrībām, ar apmācības institūcijām visā pasaulē? Uh, mēs sūtam EMSU uz turieni, lai tā veiktu inspekcijas, jo mums ir primārā likumdošana, mēs zinām, ko konkrēti viņi pārbaudīs. Tad man doma šeit ir tāda, ka attiecībā uz naftas platformām šādas primārās likumdošanas nav, tāpēc mēs arī neredzam pametu, kāpēc EMSA varētu doties turieni inspekcijām. Ja mums būtu šāda likumdošana, tad, protams, EMSA varētu būt ļoti laba institūcija šādai funkcijai. Un tad vēl kāds teica, ka labāk būtu jākoordinē darbības ar aģentūrām. Šeit pārsvarā mēs runājam par jūras vides piesārņošanu. Mēs, ja mēs, mēs runājam par piesārņojumu, kas nāk no kuģošanas, jo ir arī citāda veida ar vidi saistītas aģentūras. EMSA vai tā var strādāt ar uh, piesārņojumu, kas nāk jūrā no zemes. Es nezinu, vai mums ir šāda kapacitāte. Un vēl mēs esam skeptiski par šo priekšlikumu paplašināt EMSAS lomu, kas būtu plašāk nekā tikai kuģniecības lietu kontroli. Un vēl ir vesela rinda jautājumi, kas ir precīzāk, piemēram, šī krasta apsārce. Šodien jau EMSAI ir noteikti koordinējoša loma. Trešā jūras pakete, kuģu transporta koordinēšana, safe sīnet un citas programmas. Arī šajā ziņā jau šodien EMSA palīdz koordinēt dalību valstu resursus. Protams, varētu darīt vēl vairāk un mēs arī esam parādā jums ziņojumu. Jums ir taisnība, mēs centāmies veikt pētījumu, bet pētījuma rezultāts nebija mums apmierinošs. Mēs sakām jaunu pētījumu, un tad redzēsim, kā mēs varētu pabeigt šo darbu, tā kā solīts. Par inspekcijām, manuprāt, ļoti svarīgi ir nodalīt inspekcijas no novērtēšanas. EMSA ir tāda organizācija, kur mēs izmantojam gan dalībvalstu, gan komisijas spēkus, mēs inspicējam trešo valstu sistēmas, arī klasifikācijas sabiedrības, bet novērtēšana ir cita lieta, tā ir tā galējā verifikācija. Te jāskatās, vai mēs darbojamies saskaņā ar tiesisko ietvaru, vai tas ir tas, ko jūs gribat no komisijas. Šādu pārvaldības nodalīšanu jāpatur prātā, un šķiet, ka referentkungs ir respektējis šo nodalījumu ļoti labi. Un vēl par konverģenci. Kā varētu izmantot šī, šo komiteju? Šķiet, ka padomu tiešām ir mainījusi savu sākotnējo negatīvo attieksmi. Man šķiet, ka mēs esam pārāk tālu viens no otra, un pat labi gribot, ļoti grūti būtu panākt vienošanos pirmajā lasīmā, pat ņemot vērā, ka pārdomi varētu varbūt gribēt koriģēt pēdējā brīdī kaut kādas lietas. E, piemēram, jau sākumā ir rakstīts, ka dalību valstīm ir jāpalīdz aģentūrai tad, kad aģentūra dodas inspicēt dalību valstis. Šķiet, ka šis fakts ir pazudis no teksta. Uh, jebkurā gadījumā dalība valstis jau ir strādājušas pēdējos astoņus gadus ar aģentūru, un tad arī attiecīgi jāturpina šāds atbalsts. Tad vēl ir jautājums par zinātni un pētniecību. Tiešām mums ir jāizmanto aģentūra ne tikai kā pētījumu pāraugs vai menedžers, bet aģentūrai ir jābūt spējīgai arī definēt vajadzības, kas mums būtu jādara, ko vajag pētīt. Un tad jāskatās, kā tas saskan ar li, likumdošanas definējumu. Šeit vajadzētu palīdzēt komisijai un dalībvalstīm. Šeit divi jautājumi, divi piemēri, kas ir pazuduši no teksta, un es domāju, ka mums vajadzētu tos atstatīt, un cerams, ka tas neizraisīs liels grūtības. Tālāk par aģentūras darba paplašinājumu. Šeit ir ļoti daudz ierobežojumi. Un varbūt dažreiz vajadzētu izvairīties no birokrātijas. Es domāju, ka jāskatās, ka mums, kā uzlabot efektivitāti, kā labāk izmantot esošos resursus, lai uzlabotu drošību uz jūras. Mēs ar nepacietību gaidām darbu kopā ar referentu un ēnu referentiem. Uh, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu tekstu, un ļoti ceru, ka pēc balsošanas oktobrī mēs kopā ar nākamo prezidentūru varam nākt lajā pie kaut kādiem risinājumiem. Mēs vienmēr esam gatavi kaut ko pieņemt pirmajā lasīmā, mēs zinām, ka polijas prezidentūras nolūks ir pavirzīt būtiski uz priekšu šo failu attiecīgā prezidentūras laikā. Liels paldies! un es gaidu arī brīdi, kad mēs varētu turpināt darbu un arī pieņemt pēc iespējas ātrāk šo failu. Paldies! Es kā parasti saku, ka mēs ar lielu interesi un vēlmi sadarbosimies ar prezidentūru, bet, protams, no viņu puses ir nepieciešams, lai viņi vairākos jautājumos būtu tādi uh, pozitīvāk noskaņoti pret parlamentu nostāju. Parasti tā visi saka, ka jebkur prezidentūra saka, mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk panākt risinājumu tā, lai mūsu prezidentūras laikā jau būtu vienošanās pirmajā lasījumā, taču tad gal galā rodas problēmas un problēmas izraisa tieši padomu. Fleckensteina kungs, varbūt jūs varētu no savas puses paust viedokli. Jā, paldies priekšsēdētājai, man ir ļoti īsts komentārs. Vandālenkungs. Par vienu lietu es labprāt runāšu, un jūs arī ļoti precīzi to norādījāt. Par, par to, ka krasta apsardze ir atbildīga par ostām, jā, tas viss jau ir. Jautājums ir, vai mēs varam ar labāku koordinēšanu, koordinēšanu ar EMSA starpniecību, vai EMSA šeit varētu būt kā uh, papildu faktors, lai efektīvāk pildītu krāsta apsardzes uzdevumus. Un tikai tad, kad mēs varētu uz šo jautājumu atbildēt ar jā, tad ir loģiski rīkoties uz priekšu. Vismaz šāds ir mans viedoklis. Ir ļoti svarīgi izvairīties no uh, dubult darba pievienotā paša uzdevuma. Es vispār neesmu interesēta šādā risinājumā. Vēl viena lieta. Ir jāsaprot, ka ir atšķirības starp aktivitātēm un konsultācijām. Nē, es nekadā gadījumā nesaku, ka EMSA tagad kļūst par izglītības institūciju. Nē, bet, manuprāt, EMSA varētu būt tā institūcija, kas var dalīties ar dalību valstīm iegūtajās zināšanās un attiecīgi dalību valstu piedāvātās apmācības programma būs vēl kvalitatīvākas. Vēl viena lieta ir saistīta ar projektu, Es nekādā gadījumā negribu teikt, ka MC e tagad, tagad tiek piešķirts jauns uzdevums. Nē, jau padomu bija tā institūcija, kas 2010. gada decembrī teica, ka tieši Blue Belt koncepcijā EMSA varētu piedalīties koncepcijas izstrādē. Vēl viens jautājums, kas noteikti uzpeldēs mūsu diskusijās par to, vai tik tas nemaksā papildu naudu. Bet jautājums, protams, ir saistīts ar to, kādā veidā mēs visus šos paredzētos pasākums īstenosim. Un vai mēs varam izmantot kādus enerģijas efektu. Viena lieta, ko es vēlos uzsvērt, un tas, ka priekšlikumos, kas līdz šim ir pausti, netiek runāts par to, ka EMSAS uzdevumi tiktu nevajadzīgi paplašināti. Nē, vienkārši tiek runāts par to, ka EMSA varētu efektīvāk strādāt. Es ļoti negribu arī ik pēc diviem gadiem sanākt un atkal runāt par to, kādi EMSA ir uzdevumi. Es gribētu, lai mēs strādātu ar plašāku, garāku perspektīvu. Mēlos pateikties arī ēnu referentiem par līdzinējo sadarbību, it īpaši šādos jautājumos, jo uh, ar padomi, mums vēl ir nopietnas sarunas. Polijas prezidentūrai vēlos teikt, ka es no viņiem ļoti daudz ko gaidu. Līdz šim bija neformālas sarunas, un varu teikt, ka daudzas no tām lietām, par kurām šodien tika diskutēts, šīs lietas varētu būt arī akceptētas. Lietas paldies, Flekensteina kungs, Atgādināšu deputātiem, ka līdz 29. jūnijam jūs varat iesniegt grozījumu priekšlikumus, komiteja oktobrī mēs balsosim, un tad novembrī visticamāk tā ir provizoriski notiks balsošana plenārsēdē. Tātad pirmām kārtām līdz 29. jūnijam varat iesniegt savus grozījumus. Šī rīta programma ir izskatītā un tiekamies 3.00 kur savukārt diskutēsim par balto grāmatu. Paldies!